Līdz ar to ir beigušās. Balsojums būs rītdien, pulksten 12. Tātad pusdienlaikā saskaņā ar darba kārtību. Nākamais punkts ir jautājums, uz kuru jāatbilst, mut, jāatbild mutiski, proti kolektīvo tiesību pārvaldība. Un vispirms došu vārdu Marijai Gallo. Lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētājs komisāra kungs. Es uh, esmu pārliecināta, ka jūs zinat, uh, cik uh, precīzi runā juristi un kā cenšas atrisināt vissaržģītākās juridiskās problēmas. Un juridisko lietu komiteja arī ir pievērsies ļoti sarežģītam jautājumiem. Eiropas komisija ir veikusi konsultācijas uh, kopš par um, kolektīvo tiesību pārvaldību kopš uh, jau 90. gadu uh, vidus ir vairāki dokumenti publicēti par šo jautājumu, ir sekojošas arī publiskas konsultācijas par šo jautājumu. Parlaments jau ir aicinājis izveidot kopienas ietvaru uh, Uh, kolektīvo tiesību pārvaldības jomā, autortiesību uh, jautājumā un blakus kolektīvo pārobežu pārvaldījumu. 2004. gadā un rezolūcijā 13. martā 2007. gadā, kā arī 2008. gadā rezolūcijām tika arī līdzīgi mērķi uzstādīti. Parlaments ir atkārtojis savu aicinājumu rezolūcijā 12. maijā 2011. gadā un uh, aicināja atbrīvot radošās uh, industrijas potenciāls. Un tāpat arī ziņojumā, kuru um, es sastādīju un kurš tika uh, apstiprināts 2010. gada 22. septembrī. Jūs 24. Uh, maijā 2011. gadā savā paziņojumā arī apstiprinājāt to, ka ir pienācis laiks kolektīvo tiesību pārvaldības jautājumu risināšanai un ka ir nepieciešams izveidot patiesu tādu iekšējo tirgu šiem uh, jautājumiem un pan, uh, jeb tāds uh, pār Eiropas uh, risinājumu pieejas uh, aizsākumu tādi jau ir, bet, nu, runājot par uh, jautājumu iespējamo risinājumu, ir tas, lai uh, varētu tikt izsniegta atļauja vesela repertuāra uh, izmantošanai uh, kolektīvo tiesību mm, objektām. Mēs šādi stimulējam radošumu, bet zinām arī, kādas ir problēmas, gan lingvistiskas, gan kultūras. Un ir nepieciešams, lai kolektīvo tiesību pārvaldības uh, E, iestādes varētu aizstāvēt visus radošos spēkus, ieskaitot e, tos, kas ir ļoti labi zināmi starptautiski un valstiski, gan arī e, tos, kas ir mazāk zināmi. Ir nepieciešams, lai būtu sabalansēta pieeja starp modernizāciju šajā kolektīvā tiesību pārvaldībā un ietvert arī tajā internetā izmantojamos uh, materiālus no vienas puses un no otras puses ir nepieciešama aizsardzība un arī attālgojums tiem, kas ir radījuši uh, šādus uh, darbus, ievērojot visu kultūras daudzveidību. Un pēdējais jautājums, komisārkungs. Jūs noteikti to jau esat dzirdējis. Kādā uh, laika posmā jūs iepazīstināsiet mūs ar atbilstošu tekstu. Paldies! Paldies Galokungam, tagad komisārs Barņiekungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, Galokundzei un komiteju, kurā viņa strādā. Esmu dzirdējis vairākus jautājumus par nākotnes likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz autortiesību kolektīvo pārvaldību. Šajā sakarā kolektīvā pārvaldība ir jāveic e, sabiedrības interesēs, un arī tas attiec uz internetu. Šīs e, autortiesības, iestrādāt e, globālākā veidā intelektuālā īpašuma tiesībās, šodienas apstākļos, kad ir Eiropas laiks, interneta laiks ir ļoti būtiski. Kolektīva autortiesība pārvaldība ir ļoti sarežģīts jautājums. Tā ietekmē tiesību jautājumu tiešsaistē un ārpus tiešsaistes ne tikai attiecībā uz autoriem, bet arī uz izpildītājiem, māksliniekiem e, producentiem, izdevējiem un pat uh, apraides rādio Tas attiecas uh, gan uz lielām uh, izplatīšanas uh, sabiedrībām, tāpat arī uz uzņēmumiem, kas, uh, kas uh, iekasē reprodu, tiesību maksājums par reproducēšanu. Šajā gadījumā ir runa par Kā galo kundze atgādināja, kas ir 7,5 miljārdu e, eiro pasaulē un 4,6 miljārdi eiro Eiropas kontinentā ekonomiski, un aptuveni e, ap simtu pārvaldības sabiedrību šeit ir iesaistītas. Tātad autortiesība pārvaldījums ir visai sarežģīts, aptuveni simts uzņēmumu e, strādā šeit dažādajās dalībvalstīs un aktīvi piedalās ik viens mūsu dalībvalsts kultūras daudzveidībā, pielāgojoties multiteritoriālajām prasībām un interneta vidē. Šī kolektīvā pārvaldība ir jābūt gan tiesību turētāju, gan lietotāju interesēs. Un, un es domāju, arī jāstrādā tam ir vienotā tirgus interesēs. Un prasība par kolektīvo pārvaldību ir brīvprātīgs pasākums, kas dod iespēju iegūt licenci vislielākajam lietotāju skaitam un visplašākajam tiesību aptvērumam. Tai ir jāpasargā tiesību turētāju intereses un jānodrošina atlīdzība ne tikai, kā jūs galokundze sacījāt, ne starptautiskajām zvaigznēm, kas ir vispopulārākās, bet arī mazāk zināmajiem, mazāk pazīstamiem, kuriem tomēr ir tiesības uz tieši tādu pašaizsardzības līmeni. Lūd, šeit ir vienādojumi, kam ir visai grūti rot, rodams risinājums. Un šeit ir iesaistītas daudzas interesētās puses. Atzinumi, viedokļi nostājas var būt ļoti atšķirīgi. Savukārt, tirgus attīstās ļoti ātri. Vakardienas vajadzības var nebūt vairs aktuālas šodien. Lūk, godājumie deputāti, paturot prātā šo daudzveidību un atšķ sarežģītību un atšķirīgās pieejas, ir jāapzinās, ka ir ļoti rūpīgi un. Mm, izsvērti jāskata šis jautājums. Un pa, mūsu paziņojumā, kas tika pieņemts 2011. gada maijā, komisija paziņoja savu nodomu nāk klajā ar direktīvas priekšlikumu ne tikai uz tiešsaistes autortiesībām attiecībā uz mūziku, bet veidot pamatu visām kolektīviem tiesībām neatkarīgi no aktivitātes joma. Šis priekšlikums tik ļoti labi uzņemts dalībvalstīs. Un kopš tā laika mēs esam strādājuši šajā sakarā un pie šā mērķa paplašinot mūsu priekšlikuma pielietojumu sfēru ir uzklausīta vesela rinda priekšlikumu Eh, konsultāciju fāze ir jau pabeigta, un es eh, tāpēc komisijas eh, vārdā šo pavasaru, jūs man prasījāt konkrētu termiņu, nākšu klajā ar direktīvas priekšlikumu. Un tā kā man ir iespēja izteikties detalizētāk, E, šeit būs priekšlikuma divas sadaļas. Pirmkārt, horizontālie caurskatāmības un pārvaldības noteikumi. Tā ir pirmā horizontālā sadaļa, kur ir runa par harmonizācijas noteikumiem, kas, tiks, kas būs piemērojami un attiecināmi uz visām e, kolektīvās pārvaldības e, sabiedrībām, lai varētu nodroši uzlabot to Eh, darbību visu tiesību turētāju interesēs, taiskaitā citu eh, no citām valstīm. Mēs nevaram pieļaut, ka ik viena eh, sabiedrība savā valsts teritorijā uh, pārvaltiesības ne tikai savā vārdā, bet eh, arī citu sabiedrību, tā skaitā ārvalstu vārdā. Lūk, tas attiecas uz horizontālo pārvaldību. Un otrā sadaļa - konkrēti noteikumi mūzikai tiešsaistē. Tā būs otrā sadaļa, kas ir saistāma ar autortiesību pārvaldošajām sabiedrībām, tajā pašā laikā nodrošinot augstu caurskatāmību un labāku pakalpojumu kvalitāti gan autoriem, gan lietotājiem lietotājiem, un mēs vēlamies panākt skaidru juridisko ietvaru, lai piešķirtu lice, eh, da, eh, multiteritoriālu licenču izsniegšanu mūzikai tiešsaistē. Tas palīdzēs eh, atvieglot repertuāru sagrupēšanu, lai iegūtu nepieciešamo licenču skaitu. Šajā sakarā komisija iespējamības robežās ņems vērā parlamenta pausto nostāju vairākās rezolūcijās un darba dokumentos. Lūk, gribēju ar to sacīt, ka es personiski un mana darba grupa strādā pie šiem jautājumiem. Un arī pagātnē jau esošais laiks, kas varbūt jums likās pārāk ilgs, tomēr tika e, iztērēts liederīgi. Un esmu apņēmies vēl pātrināt šī digitālā tirgus e, veidošanu, sagatavojot daudz skaidrāku likumdošanas e, ietvaru, lai noteiktu pamatprincips attiecībā uz e, darbību. Attiecībās tiešsaistes mū, e, mūziku. E, autoriem būs nodrošināta daudz lielāka aizsardzība, savukārt sabiedrībai, tīpaši jaunoš, jauniešiem, tiks eh, piedāvāts daudz lielāks pakalpojumu klāsts. Lūk, tie ir virzieni, kuros mēs esam iecerējuši strādāt ar komisiju un kolēģiju, un eh, teksts tiks piedāvāts eh, turpmāko nedēļu laikā. Jums paldies par uzmanību. Paldies, Barņiekungs! Un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmā runātāja Makovei kundze. Tāds partijas pārstāv. Divas minūtes, lūdzu. President. I welcome the decision of the... Es ļoti priecājos par šo komisijas priekšlikumu piedāvāt direktīvu, izstrādāt direktīvu par kolektīvo tiesību pārvaldību un priecājos arī par šo atvērto likumdošanas e, procesu, kurā ir paredzētas arī publiskas konsultācijas un uh, e, sabied, konsultācijas ar sabiedrību. Um, līdz šim komisija nav spējusi pietiekami izstrādāt likumdošanu kolektīvo tiesību pārvaldībai un nav tikušas ievērotas eh, satura piedāvātāja tiesības. Eh, šī joma eh, nodrošina kultūrālo daudzveidību un ir jāparūpēs arī par noteikumiem, kas regulē konkurētspēju. Šobrīd šajā jomā valda juridiskā nedrošība un tā attiecas gan uz uh, raidītājiem vai operatoriem, gan uz patērētājiem un operētājiem nav, operatoriem nav skaidrs saskaņā ar kādiem noteikumiem viņi var izsniegt un saņemt licences, un uh, attiecīgai likumdošanai jābūt not, saskaņā ar noteiktiem principiem. Uh, Cilvēkiem ir jābūt iespējām brīvi izvēlēties kolektīvo tiesību pārvaldītāju, kas eh, nodarbotos ar un uzraudzītu viņu autortiesību ievērošanu. Un otrais punkts Uh, autortiesību maksājumiem ir jātiek, uh, jā, jātiek pārvaldītiem saskaņā ar noteikumiem, godīgi, taisnīgi un uh, bez diskriminācijas, neatkarīgi no tā, kur atrodas operators vai lietotāji. Un kolektīvo tiesību pārvaldītājiem ir jābūt iespējām uh, izmantot iespējas un strādāt visā Eiropā un piedāvāt licences visā Eiropas Savienībā, ieskaitot, tas attiecas arī uz uh, mobilo uh, pakalpojumu, uz mobilās telefonijas pakalpojumu sniedzējiem. Ir jābūt arī noteiktam uh, strīdu izšķiršanas iespējām, kas nekļūtu par slogu lietotājiem. Uh, Paldies, Makovejs kundze. Sociālistu vārdā Berlingēra kungs lūdzu divas minūtes. Signor prezidente, signor komis. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs. Eiropā um, izaugsme ir obligāts priekšnoteikums uh, un tai ir nepieciešams uh, veikt arī liberalizācijas pasākumus. Un viens no soļiem ir arī kolektīvo tiesību pārvaldība. Um, kolektīvās tiesības veido 7% no uh, Uh, iekšzemes koprodukta Eiropā. Mēs jau ilgi gaidām konkrētu rīcību no komisijas, vairāk kārt tika nosaukti dažādi termiņi, bet solījumi nav tikuši ievēroti. Mēs gaidām šo direktīvu un gaidām, kad jautājums beidzot gan, uh, tātad gan šī 48. direktīva, gan citas ka tās beidzot stāsies spēkā. Un šobrīd mēs redzam, ka arvien lielāku nozīmi iegūst dažādi ideoloģiski apsvērumi, notiek dažādas skaitīgas diskusijas attiecībā uz kopējo tīmekļa izmantošanu un ar to saistītām iespējām. Uh, ir savākta pieredze un ir izstrādāti interesanti priekšlikumi, bet lieta uz priekšu nevirzās. Komisārkungs, ar patentu jomā jūs tiešām guvāt sekmes, es varētu jūs uzslavēt par to, bet šajā sektorā ir vērojama tikai vilcināšanās. Uh, gan referente vai jautājuma autore runāja par aizkavēšanos un novilcināšanu. Problēma ir tāda, ka kolektīvo tiesību turētāji un tie, kas, piemēram, izlaiž mūzikas diskus, viņi grib aizstāvēt savu sektoru. Un eh, nedrīkst šeit vadīties pēc teritorialitātes principa un likt šķēršļus jauniem biznesa modeļiem. Ir jābūt caurskatāmībai un tāpēc arī ir nepieciešama jauna reforma, eh, kas neļautu izvēr, izveidoties oligopoliem un izkropļot tirgu. Eiropas kultūrālā daudzveidība ir jāveicina, un mēs gaidam no jums konkrētu rīcību šajā pavasarī. Lielas paldies, Berlingers kundze. Ah, kungs, un tagad lūdzu Vikstrēmas kundze. My... Mans mikrofons nestrādā sakrunātāji, bet mēs jūs dzirdam. Lūdzu, es sākšu vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāji. Um, šobrīd uh, mēs redzam, ka notiek tehniska revolūcija visā pasaulē, un Eiropas pilsoņi no tā ļoti daudz ko jau ir ieguvuši. Internets piedāvā neierobežotu pieeju mūzikai, grāmatām un tā tālāk. Uh, Un ja cilvēks ir izaudzis, uzaudzis Ziemeļ eh, Zviedrijas ciematiņā, tad viņam eh, šie labumi visi ir pieejami tikpat labi kā tiem, kas dzīvo Francijā, Parīzē vai Londonā. Un eh, mums ir jāņem vērā, ka tagad mēs dzīvojam jaunos laikos, digitālajā laikmetā ir nepieciešams vienkāršot. Uh, šo sistēmu un kolektīvo tiesību pārvaldības sistēmai ir jātiek pielāgotai 21. gadsimta prasībām. Digitālās kultūras sasniegumu pārvaldītājiem ir jāpiedāvā moderna sistēma. Mazs uzņēmums nevar algot juristus un uh, vienoties par licencēm 27 Eiropas valstīs. Līdz tas uh, prasītu ļoti daudz laika, un uh, šāds uzņēmums nevarēs piedāvāt savus pakalpojumus Eiropā. Ir jābūt, jānovērš, jālikvidē šķēršļi biznesam šajā sektorā, jo pretējā gadījumā tirgo būs vērojams tikai nervozums, un mums nav iespēju. Um, baudīt eh, jauno iespēju eh, priekšrocības. Es redzu, ka komisija līdz šim ir bijusi pārāk kūtra, rīkojusies ļoti lēni, mēģinājusi novilcināt attīstību. Es esmu pārliecināta, ka mēs spējam uh, panākt uh, sistēma, kas būtu labāka, efektīvāka, un tāpēc es un arī mana politiskā grupa sagaida no jums ieguldījumu komisāru Barņē, un mēs jūs atbalstīsim. Mēs ceram, ka saņemsim priekšlikumu no komisijas par digitālā tirgus attīstību, kas ir piemērots mūsu laikā. Paldies, Vikstrēmas kundze, un tagad Lichtenbergeras kundze. Paldies! Komisāra kungs, labvakar! Es biju pārsteigta, ka atkal tiek runāts par šī jautājuma nobīdi, vēlāk izskatīšanu, jo tas ir pārsteidzoši, ka nu praktiski nekāda jaunuma uh, nav. Kopš 2005. gada mēs uh, par šo jautājumu diskutējam, kopš 2005. gada ir arī ieteikumi, ko ir izstrādājusi komisija. Uh, Un uh, tas ir novedis pie ļoti liela neiz, nesabalansēta tā stāvokļa, stāvokļa tirgu un pie tā, ka maziem uzņēmumiem ir īpaši grūti. Mums ir nepieciešams priekšlikums. Tas ir nepieciešams ārkārtīgi steidzīgi. Ārkārtīgi steidzīgi pirmām kārtām, jo tā tiek atrisināts teritori, tā, teritorialitātes problēma. Uh, Jā, nu, pasaule nepārstāja eksistēt pie nacionālajām robežām un ir jārisina situācija. Steidzami nepieciešams uh, risinājums arī tādēļ, ka mākslinieku un mākslinieču tiesības ir jāstiprina šajās kolektīvajās tiesību pārvaldības sabiedrībās. Ne visās dalību valstīs uh, Eh, situācija ir vienāda, bet dažās situācija ir vienkārši uh, dramatiska. Ārkārtīgi steidzīgi tas ir. Uh, Šis jautājums jārisina, jo levais ziņojums, ko pieņēma parlaments, ir uh, jau noticis, bet komisijas atbildes vēl nav. Un steidzam jārīkojas arī tādēļ, ka tirgus koncentrācija un situācija, ka mēs stājamies pretī uh, ASV gigantiem ir mums uh, nelabvēlīgi. Nu, burtiski uh, laiks ir tā kā dinozauru tirgu. Mēs neizmantojam Eiropas kultūras daudzveidību un nedodam to Eiropas kultūras daudzveidībai to, kas ir nepieciešams, nu, burtiski kā dzeramais ūdens. Un uh, ar risinājumu mēs varēsim tikai auglīgi attīstīt situāciju. Komisāra kungs, uh, lūdzu, uh, strādājiet aktīvi un neat Uh, uh, saucieties tikai uz procedūrām. Paldies! Nākošā runātāja Kasteks kundze. Paldies, priekšstādājs kundze, komisāra kungs. Uh, es uh, pievienojos kolēģiem un gribu teikt, ka šis jautājums ir jārisina ļoti ātri attiecībā uz kolektīvo tiesību pārvaldības um, iestādēm un apvienībām. Horizontālajie noteikumi ir jā. Uh, harmonizē, it īpaši attiecībā uz tiešsaistes mūzikas uh, pakalpojumiem. Un uh, runājot arī par atalgojumu, kādu saņem mūziķi. Jautājums par to nav uh, risināts, un tas uh, tiek risināts tikai dažkārt uh, kā autortiesību pārkāpumu jautājums. Un dažkārt, nu, burtiski tas ir tā kā uh, tiek izmantots kā vainīgais diskusijās par um, lejuplādēm. Piemēram, uh, tie, kas izveido mūziku un uh, dzied, izmā, saņem tikai 6% no uh, ieņēmumiem par uh, pārdotajiem, uh, piemēram, um, diskiem. Situācija ir jāpārskata, un jāpārskata arī kolektīvo tiesību pārvaldības uh, iestādes arī uh, internetu vidē. Uh, Piemēram, Francijā pagājuši gadu tika publicēts uh, ziņojums par, piemēram, uh, šo sabiedrību vadītāju atalgojumu, par ļoti daudziem pārkāpumiem, par maksājumu aizturēm un tā tālāk. Bet mūsu rūpja centrā jābūt ir māksliniekiem, jo sistēma viņiem ir ļoti neizdevīga. Un uh, pat labāk vidutāji saņem vairāk nekā mūzikas radītāji. Par to runāja arī Nelī Krūze. Un arī Francijas kultūras ministrs to pieminēja. Komisāra kungs, es domāju, ka ja mēs pārskatīsim šo jautājumu un šīs kolektīvo tiesību pārvaldības jautājumus, tad mūsu mērķiem ir uh, jābūt Tādēļ, lai mēs ne tikai cīnītos pret autortiesību pārkāpumiem, bet lai radītu sit sistēmu, kas ļautu šīs tiesības ievērot tiem, kas izmanto šos, šo, piemēram, mūziku. Paldies! Paldies! Nākošais būs uh, brīvā mikrofona procedūras uh, sākums. Uh, trīs runātāji. Pirmā runātāja uh, Zaborskas kundze. Paldies, priekšsētājs kundze, komisāra kungs. Sabiedrība ļoti aktīvi un pārliecinoši reaģēja attiecībā uz akta uh, risin, uh, piedāvājumiem un jāsaka, autortiesību jautājumu risinājums arī ir tikpat nozīmīgs. Vieniem un tiem pašiem principiem jābūt spēkā visā Eiropā. Es Um, domāju, ka nacionālās uh, organizācijas, kas pārstāv autors, arī ir jāpārskata. Ne visi autori grib, lai šādas um, kolektīvās uh, pārvaldības organizācijas viņus pārstāvētu. Ir jāanalizē situācija un jāizkristalizē labākās uh, pieredzes piemēri un tie jāpārņem. It īpaši arī likumdošanai jāatbilst šodienas realitātei. arī, piemēram, pāris minūšu e, jautājumi ir e, tāpat svarīgi jāizskata, un e, pie tā piedara arī kolektīvo tiesību pārvaldības jautājums. Paldies, nākošā runātāja Tikau kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Runājot par 12 kolektīvo tiesību pārvaldības organizācijas pārstāv piecus lielus reģionus izmantotāji e, var izmantot kopējas fondus un e, no 2004. līdz 2009. gadam piecreiz ir pieaudz šo kolektīvo tiesību pārvaldības iz, uh, iekasēto summu skaits, kas nozīmē, ka tie, kam ir tiesības uz uh, atalgojumu saņemšanu, zina par to, kādas priekšrocības ir, ja tie iestājas kolektīvo tiesību pārvaldības sistēmā. Uh, Jautājums komisijai. Kā autortiesību objekti un, piemēram, arī tie, kas ir mazāk zināmi kā autori, kā viņu tiesības tiek pārstāvētas kolektīvo tiesību pārvaldības sistēmā, kā tas notiek Eiropas līmenī un ko jūs darīsiet, lai uh, būtu pieeja darbiem tajās valodās, kādās tas ir pieprasīts un visā Eiropā. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Obermaira kungs. Paldies, priekšēdētāji! Vienalga, par ko būtu runa, par kādiem pakalpojumiem internetā, mēs redzam, ka šis tirgus iet plašumā, bet tā potenciāls vēl nav pilnībā iz, izsmelts. ASV un, un, uh, un no, mēs joprojām atpaliekam no ASV un arī no uh, Āzijas valstīm. Mums ir jāpriecājas par to, ka patērētājs var izmantot ļoti lielu satura materiālu internetā, bet ir jāizveido juridiskais ietvars. Tas attiecas arī uz licencēm. Uh, lai arī mazi uzņēmumi un atsevišķi autori un eh, um, radošās personības varētu saņemt atalgojumu par to, ko viņi piedāvā internetā. Mums ir jāveicina šī attīstība. Paldies, paldies! Komisārs Barņē lūdzu. Merci, madame la présidente, et merci. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem runātājiem kurus es visus ņēmu vērā. Un tas mani mudina pabeigt tagad konsultēšanās un sagatavošanās darbu, un gribu vēlreiz atkārtot, es jau galo kundzei iesākumā sacīju, ka š, strādājot pie šāda temata, protams, interešu jautājums ir jāņem vērā, kā arī jautājumu juridiskā sarežģītība. Un pavadītais laiks bija noderīgs, lai veidotu dinamisku tekstu. Galo kundze uzdevā jautājumu attiecībā uz, um, un arī citi uzdeva jautājumus par to, kā mēs garantēsim šajā priekšlikumā līdzsvaru starp uh, radītāju, ražotāju aiz pastāvību un kultūras daudzveidību. Un piekļuvi e, šai kultūras daudzveidībai, kā arī kolektīvās pārvaldības modernizēšanu. Vēlos atgādināt, ka šī kolektīvā pārvaldība ir ļoti nozīmīga, tas ir nozīmīgs starposms starp radošo darbinieku un lietotāju. E, un turklāt e, tam, kurš ir darba radījis, nav pienākumu izmantot kolektīvās pārvaldības tiesību. Gribu sacīt Zaborskas kundzei, ka tā ir brīvprātīga izmantojuma izvēle. Un šai sabiedrībai, pārvaldības sabiedrībai, ir nozīmīga loma. Galo kundze, jūs norādījāt, ka tas ir sarežģīts jautājums, un sabiedrība e, ir jādomā par to, cik nozīmīgi ir multi, daudz teritoriju licences iegūšana, to nedrīkst novērst, novērtēt pārāk zemu un jāņem vērā arī vēl trauslā tirgu situācija. Un visi jautājumi attiec visām autortiesību aģentūrām uzņēmumiem šobrīd nav līdzekļu licenci iegūšanai. Un es eh, sekošu, lai tās netiktu eh, atstātas novārtā runājot par digitālās attīstības jautājumiem. Un tāpēc ir jāveido skaidrs juridisks ietvars, kas eh, aizstāvēs visu interesēto pušu tiesības, kas Teksas kundze un vēl citi atgādināja nepieciešamību pēc um, uzlabotas pārvaldības. Un iespējams ir bijuši pat pilnīgi nepareizi gadījumi un pārkāpumi, tāpēc ir nepieciešama lielāka caurskatābība. Un mums ir jānodrošina iespēja šiem uzņēmumiem darboties labākos apstākļos. Taču tieši tāpat kā jūs, eh, es domāju, ka priekšlikumi palīdzēs uzlabot e, pārvaldību. Bēlīgar kungs, es jau skaidroju termiņus. E, pat ja jūs nesat mierā ar manu skaidrojumu, bet dažu nedēļu papildus pacietība varēs nodrošināt varbūt labāku priekšlikumu, un tāpat kā Vikstrēms kundze jūs aicināt šos termiņus samazināt. Es eh, gribu sacīt uzreiz, ka strādāšu maksimāli ātri, taču jāatzīst, ka pavadītais laiks ir izmantots lietderīgi strādājot pie intelektuālā īpašuma jautājumiem, lai varētu virzīt uz priekšu arī citus būtiskus jautājumus. Piebildīšu eh, tādu jautājumu kā bāriņu darbu tiesību pārvaldība, jeb nezināmu autoru darbu, Eh, tiesību pārvaldība. Euh, euh, Un mēs arī eh, strādājam pie citiem intelektuālā īpašuma eh, tiesību jautājumiem. Un Vitorino kungs, kurš strādāja Eiropas komisijā pie šiem jautājumiem agrāk, aicināja pārskatīt arī privātu kopiju ļoti mm, jūtīgo jautājumu un uzklausīt visu ieinteresēto pušu reakcijas attiecībā uz audiovizuālu darbu izplatīšanu tiešsaistē. Lūk, Vikstroms kundze, cita starpā runāja arī par maziem autortiesību pārvaldības uzņēmumiem, jo ne, ik viena, ne visiem uzņēmumiem ir vienādas iespējas. Atcerēsimies, ka lielākā ieņēmuma daļa nāk no licencēm, kas piešķirtas radio, televīzijai, kabeļu izplatītājiem, disku ražotājiem, un visas izplatīšanas sabiedrības turpinās eh, šos eh, šīs licences eh, izplatīt. Tāpat ņemot vērā vietējās tirgu, vietējā tirgus īpatnības un attiecīgajā teritorijā lietoto valodu. Tāpēc arī valodu jautājums vēl aizvien ir svarīgs. Vikstroms kundze tikau kundze runāja par repertuāru jautājumu, kam ir jābūt pieejamam multi, uz multiteritoriālas bāzes pamata Tas ir būtiski gan patērētājiem, gan kultūras daudzveidībai kopumā. Pat, ja ne visām sabiedrībām, ne visām aģentūrām ir tehniski iespējas nodarboties ar šādu izplatīšanu tiešsaistē, vai ar šādu licenču iepirkšanu, tomēr mēs sakosim, lai attiecīgais repertuārs licenci izpratnē būtu pieejams. Tāpat arī mēs runājam par kolektīvās pārvaldīšanas tiesībām eh, eh, un caurskatāmību šajos jautājumos. Jā, būs vairāk caurskatāmības tiesību turētājiem izdarīt apzinātu un informētu izvēli, jo tiks izveidots vienots pamats, kā arī taisnīgi vienlīdzīgi spēles noteikumi šai kolektīvajai pārvaldībai Eiropā. Un es domāju, ka uh, pēc teksta pieņemšanas, kur, protams, jūs varēsiet eh, uzlabot tiesību turētājiem un komerciālajiem lietotājiem, salīdzināt pakalpojumu līmeni, ko piedāvā dažādas kolektīvās eh, tiesību pārvaldības sabiedrības un aģentūras. Un es domāju, ka mēs varēsim efektīvāk izmantot to radošo potenciālu, kāds ir Eiropā. Zaborskas kundze runāja par um, aktā Eh, jautājumi. Es apzinos, ka tas nodarbina daudzus prātus šobrīd, un eh, gribu apliecināt savu kolēģi Karelu de Guhta gatavību eh, februāra beigās martā runāt par šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar aktā nolīgumu. Lūk, Ar to es būšu izklāsījis savu viedokli. Vēlos pateikties par iespēju izteikties eh, jūsu priekšā un ceru uz lielisku sadarbību attiecībā uz eh, kolektīvo tiesību jautājumiem tuvāko nedēļu laikā. Paldies par uzmanību! Grazie, komisārio! Paldies, komisārkungs! Līdz ar to debatas par šo jautājumu ir beigušās, un nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbilst mutiski, struktūra fondu